Abi tagad uh, tad uh, visas kandidatūras ir apstiprināts. Man tāpat ir liels prieks uh, mūsu apmeklētāju tribīnēs sveikt Grūzijas parlamenta prezidentu Iraklu Kopkabidze ar pavadošo delegāciju. Ils effectuent ce jour une visite de travail au Parlement. Viņi šodien ir ievadušies darba vizīte Eiropas parlamentā un piedalīsies debatēs, klausīsies tās, un mums ir liels prieks viņus šeit laipni lūgt. Tagad sāksim ar uh, balsošanu. Takulas kunga ziņojums. Mums ir jābalso, tas ir personālais uh, balsojums bez grozījuma.